tādā gadījumā mēs pieņemam šo te lēmumu. Dāmas un kungi, Izabela Levinas kundze 2014. gadā 3. oktobrī ir iecelta par attīstības ministri Zviedrijā. Apsveicu Levinas kundzi! Kompetentās Zviedrijas iestādes man informēja par Linējas Engstrēmas vēlēšanu, ievēlēšanu, kura eh, Levinas kundze aizvietos no 2004. gada 8. oktobra sakarnā reglamenta 7. Eh, panta pirmo daļu. Eh, un 4. Eh, mm, eh, punkta 1. un 4. daļu ir ievēlēta Engstrēmas kundze no 8. oktobra. Sveicu jauno kolēģi, atgādinu, ka saskaņā ar reglamenta 3. 2. pāntu katrs loceklis var piedalīties visās sēdēs, kamēr viņa mandāts vēl nav izvērtēts. Un, Vēl ir nepieciešams, lai viņai rakstiski jāpaziņo, ka viņa neveic nekādus pienākumus, kas būtu pretrunā ar viņas darbību Eiropas parlamentā. Jokans Van Oberfelds 2014. Eh, gada 11. oktobrī tika iecelts par finanšu ministru. Apsveicu Oberfeldu sakarā ar viņa iecelšanu. Saskaņā ar cetur, reglamenta 4. pantu parlaments eh, paziņo, ka šis te, šī te deputāta vieta tagad ir vakanta. Deputāts Rihalds Zuliks ir pase, eh, pametis Alde grupu, pievienojoties EKR grupai. Nu, tas notika 2014. gada 8. oktobrī. Nu, no vairākām grupēm, ko es un D, Alde, Zaļajiem un EKR un EKR.